So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, sveicu jūs uh, mūsu kopīgajā komitejas sanāksmē AFET un uh, Pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas sanāksmē un arī attīstības komiteja ir iesaistīta. Gribu sveikt visus kolēģus, kuriem ir izdevies ierasties Briselē, neskatoties uz satiksmes problēmām, par kurām mani stāstīja kolēģi. Uh, Beļģijā ir problēmas ar sāktīksmu acīm redzot. Tātad par darbu kārtību, ja nav komentāru, tad varam pieņemt eh, darbu kārtību. Tagad otrais punkts eh, priekšsādātāja paziņojumu. Nav nekādu paziņojumu. Treškārt mums ir jāpieņem um, ehm, 23. janvāra un 1. februāra um, protokoli. Ja nebūs līdz sanāksmes beigām komentāru, tad šie protokoli būs apstiprināti. Tagad ceturtais punkts. Un nu, gribētu sveikt uh, Luīzu Ārboru. Uh, Sveicu jūs šeit, kā jūs droši vien zināt, jo viņa bieži viesis ir bijusi mūsu Eiropas parlamentā. Viņa bija uh, ANO ģenerālsekretāra īpašā pārstāve par migrāciju, starptautiskās migrācijas jautājumos. Sveicu jūs šeit, Arbors kundze. Viņa kā īpašā pārstāve uh, um, viņa vada pēcdarbu par uh, 2016. gada Ņujorkas samita darba rezultātiem par globālo paktu par migrāciju. Pie tā izstrādes uh, tātad viņa strādā, un Arbords kundze jau vairāk kārt ir bijusi parlamentā, jo mums bija iespēja ar viņu diskutēt jau vairāk kārt. Uh, Un pavisam nesen Lībe komitejas sanāksmē par globālo paktu 2017. gada jūnijā, bet arī ar viņu kā augsto pārstāvi no ANO cilvēktiesību jautājumos. Un Arbors kundze, tikai viens komentārs no mūsu ārlietkomitejas puses. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai parlamenti spēlētu spēcīgu lomu izstrādājot un ieviešot globālos paktus. Tāpēc mūsu komiteja cieši seko šīm globālā pakta procesam, un šodienas debatas ir tikai eh, viens posms eh, šajā garajā notikuma ķēdē, kas notiek parlamentā saistībā ar globālajiem paktiem. Mēs aktīvi esam strādājuši ar uh, plašu iesaistīto pušu spektru, ieskļaujot arī ANO un citu starptautisku organizāciju pārstāvis un arī dalībvalstu pārstāvis. Plenārsēdes rezolūcija par globālo paktu šobrīd tiek gatavota un tiks pieņemta aprīļa plenārsēdē. sēdē pēc debatēm ar augsto pārstāvi komisijas vicepriekšādātāju Federiku Mogorīnī. Tas ir viss no manas puses, un tagad ar prieku došu vārdu Birgitai Sipelei, Liba komitejas eh, vicepriekšādātāja eh, ievadvārdiem. Liels paldies, un eh, ir ļoti jauki, ka sakāt, ka es esmu vicepriekšādātāja, bet tā tas nav, es esmu tikai koordinātore, un tomēr es ar prieku vadīšu šo sanāksmi. Makalester kungs saka, es jūs paaugstināju amatā. Jā, labi, tātad man ir liels prieks, ka Luisa Arbora atkal ir ieradusies pie mums šodien, un es ar prieku konstatēju arī, ka kolēģi no dažādām komitejām ir ieradušies, un es ceru, ka tad mums šo pēcpusdienu būs labas diskusijas. Mūsu parlaments un Libe komiteja jo īpaši, kā jau tas tika minēts, uh, lielu uzmanību pievērš uh, un ir pievērsuši uh, šim globālajam paktam, atzīstot to kā vēsturisku iespēju sasniegt uh, virkni principu un saistību attiecībā uz starptautisko migrāciju un tās dimensijām. Jau 2016. gada septembrī šis parlaments uh, piedalījās delegācijas braucienā, kuru vadīja Cecīlija Vikstrēma uz uh, bēgļu un migrantu samitu, kas uh, pieņēma šo te slaveno Ņujorkas deklarāciju. Mūsu Libe komiteja pieņēma uh, pasākumu kopumu, lai uh, varētu ieguldīt šajā procesā, un tikšanās ar Ārboras kundzi arī jau tika minētas. Uh, Pavisam nesen mums bija iespēja tiksties ar mūsu kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem un runāt par šo eh, jautājumu. Tur tika iesaistīta AFAT komiteja un arī citas iesaistītās puses. Mēs jau zinām, ka šī rezolūcija, ko Devits Makalisters jau minēja, tiek gatavot un par to būs balsojums aprīlī. Uh, Tur tiks pausts atbalsts Ņujorkas eh, deklarācijas mērķiem un arī ar to saistītajā procesam attīstot eh, globālu pārvaldības režīmu, lai stiprinātu koordināciju starptautiskā mērogā attiecībā uz migrāciju. Un tāpēc es ar nožēlu uh, konstatēju, ka um, ASV vairs nepiedalīsies sarunās par globālu paktu par migrāciju, tātad viņi ir pārtraukuši savu darību. Nu, tomēr tā būtu iespēja Eiropas Savienībai uzņemties līderu lomu šajā procesā. Mūsu dalībvalstīm vajadzētu demonstrēt vienotību, runāt vienā balsī, atbalstot starptautisku migrācijas pārvaldības režīmu Un vēl visbeidzot, es gribētu uzsvērt to, ka Eiropas parlamenta mērķis ir piedalīties konferencē, kas tiks organizēta šā gada beigās, decembrī Marokā. Un eh, Luisa Arbora eh, kā ģenerālsekretārs starptautību konferencē darīs visu, kas ir viņas spēkos, lai nodrošinātu to, ka mēs varētu piedalīties. Es tiešām ticu, ka Eiropas parlaments varētu dot būtisku ieguldījumu eh, tajā balsu eh, korī, eh, kas izteiksies šajās debatēs, runājot par migrācijas, likumdošanas un patvērumu jautājumiem Eiropas Savienībā. Tātad no Lība komitejas viedokļa to teicu, un tagad jums lūdzu vārds Ārbors eh, kundze. Paldies. Ļaujiet man lūdzu pateikties eh, trīs komiteju priekšsēdētājiem, kas eh, deva man iespēju šodien šeit uzstāties. Gadrīz jau pusē esam tikuši sarunu procesā, lai panākt šo globālo paktu par migrāciju, lai būtu droša un legāla migrācija. Mēs esam noslēguši divus no uh, sešiem sarunu raundiem, lai varētu pieņemt tekstu, kas ir paredzēts jūlija vidū. Tad, kad es saku mēs, tad eh, es izslēdzu sevi no šī procesa. Globālais pakts par migrāciju ir ANO dalībvalstu virzīts process. To atbalsta Meksikas un Šveices pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā, un tās eh, lielā mērā ir atbildīgas par šo te zero prodru, projektu, kas ir šis sarunu teksts. Pagājuši gadu eh, notika pļās, plašas eh, tematiskās konsultācijas, uh, Uh, un visas pasaules daļas ir tiešām aktīvi iesaistījušās, un es varu tikai vēlreiz uzsvērt, cik izšķirīgi svarīgi ir saprast, ka cilvēku pārvietošanās, jeb migrācija ļoti dažādi izpaužas dažādās pasaules daļās. Šis tiešām ir globāls pakts un ir uh, izšķirīgi svarīgi, lai dalībvalsts un reģionu uh, Eh, ķertos klāt šim procesam ar tādu atvērtu pieeju, saprotot, ka realitāte dažādās pasaules vietās ir atšķirīga. Un uzklausot dalībvalsts, esam uzzinājuši, ka um, pretstatā um, aizspriedumiem nav tādas valstis, kas būtu tikai izcēlesmes vai tranzīta vai mērķa valstis. Visas valstis ir gan izcēlesmes, gan mērķa valstis. Un lielākā uh, daļa migrācijas, startautiskās migrācijas ir jābūt skaidriem, ka uh, cilvēku mobilitāte galvenokārt jau ir iekšēja parādība valstu iekšienē, bet tas, par ko mēs šeit runājam, startautiskā migrācija, uh, arī ir ar uh, subreģionālu, reģionālu, kontinentālu un tad startautisku raksturu. Ir ļoti bīstami savā ziņā uh, pasludināt pāragrību kādu konsensu šāda veida sarunās, un tomēr esmu pietiekami droša, ka varu jau ieskicēt dažas jomas, kurās ir diezgan skaidra uh, Uh, konverģenci, ja ne konsens. Es pat būtu gatava teikt, ka ir konsens. Te, protams, ir tādi vispārīgi jautājumi, bet tad es pievērsīšos arī strīdīgākiem jautājumiem un uh, tiem, kuros mums noteikti būs vēl vajadzīgi jūsu aktīvi iesaist. Uh, šajā procesā ir parādījies, ka dalībvalstis uh, ir apņēmušās uh, likt cilvēku globālā pakta centrā. Šis nav tiesniecības nolīgums, uh, Te nav runa par kapitālu plūsmām, te ir runa par cilvēkiem, un cilvēktiesības ir noteikts kā centrālā šajā procesā. Tikpat svarīgi ir tas, ka uh, katra dalībvalsts ir uh, arī uzsvērus to, ka šeit ir jāuzsver valstu suverenitāte, un šajā kontekstā prerogatīva, valstu atbaldī, atbildība, uh, Tātad eh, pilnvaras eh, kontrolēt savas robežas un noteikt, kas ieceļo eh, vai izceļo no viņu valstīm un ar kā, kādos apstākļos tas notiek. Tas, protams, ir arī uh, likumu um, um pamats. Tur jāievēro starptautiskie un vietējie likumi, piemēram, non-refumon princips. Ir arī skaidrs uh, tas, ka šis globālais pakts nebūs eh, juridiski saistoša. Šeit netiek eh, vēsta sarunas par līgumu, eh, un tādā ziņā ir zināma elastība dalībvalstīm veidot tādu patiesas sadarbības nolīgumu ļoti ierobežotā laikā, bet nav šis te stress, ka tad būs ar kādu formulējumu jāuzņems kaut kādas noteiktas saistības. Uh, ir vairāk kārt jau atkārtots, kaut gan tas jau no sākuma bija skaidrs, bet pēdējā saruna kārtā tas atkal tika atkārtots, ka saikne starp migrāciju un attīstību ir ļoti svarīga. Atcerēsieties, ka ilgspējīgas attīstības mērķi ir tas ietvars, uh, kurā um, attīstības darba kārtība tiek īstenot ANO pirmo reizi, tas uh, ir atzīts arī um, šajos ilgspējīgas attīstības mērķos, ka migrācija ir svarīga un desmitais mērķis, kur ir runa par nepieciešamību samazināt nevienlīdzību valstu iekšienē un valstu starpā, un tur migrācija arī parādās kā attīstības iniciatīva Un visbeidzot, kā jau norāda šis te nosaukums, tas ir globāls pakts eh, drošai sakārtotāji un legālai migrācijai. Tātad šeit nav runa par migrācijas veicināšanu vai uh, apturēšanu. Te ir runa par drošuma, drošības palielināšanu migrācijas procesos un darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai novērstu nelegālo migrāciju, kas eh, saistās ar ļoti negatīviem aspektiem pašiem migrantiem un arī valstīm, gan izcelsmes, gan eh, jo īpaši uzņēmē valstīm. Mēs visi kopā esam ļoti daudz uzzinājuši konsultāciju posmā un arī sarunās, un um, svarīgi uh, ir atgādināt dažus aspektus. Pirmkārt, migrācijas apjoms. Šobrīd saskaņā ar uh, uh, ANO datiem ir 258 uh, miljoni migrantu, no kuriem uh, 25 miljoni ir bēgļi. Uh, migranti tātad ir definēti kā uh, cilvēki, kas vairāk kā gadu ir dzīvojuši savā gadā, uh, tātad valstī, kas nav viņu dzimšanas vai valsts piedarības valsts. Tātad šeit uh, tiek uh, aptvērts to cilvēku skaits, kuri uh, Eh, tātad eh, dzīvo citā valstī. Te nav runa par plūsmām vai par pārvietošanos. Tie ir cilvēki, kas uh, vairāk kā gadu dzīvo citā valstī. Un uh, varat iedomāties, ka droši vien ir grūti saskaitīt šos cilvēkus, kas visu laiku pārvietojas. Tas tiešām ir tāds globāls uh, fenomens, bet tas visaktīvākais ir dienvidos. Nekā no dienvidiem uz ziemeņiem. Vienmēr tiek teikts, domāts, ka pārsvarā cilvēki pārceļas uz ziemeļvalstīm, bet tā tas nav. Un, eh, kā jau es teicu, eh, vairākums valstu eh, ir gan izcelsmes, gan uzņēmēja valstis, un tāpēc tām ir daudz vairāk kopīgi nekā varētu domāt, ja paraugāmies uz pasaules valstīm pēc dažādām kategorijām. Un vēl viena lieta, kas ir izšķirīgi svarīga, kas jāpatur prātā, ir tas, ka šajā jomā, līdzīgi kā citās, šobrīd realitāte ir daudz labāka nekā uh, tas, kā tas tiek uztverts. Bieži vien šķiet, ka sabiedrības viedoklis uh, uh, vairāk balstās uz uztveru, uz pieņēmumiem un nevis uz faktiem. Un es domāju, ka ir pienācis laiks atgriezties pie faktiem arī migrācijas jomā. Uh, un arī ekonomikas aspekta jomā. Migrācija ir eh, ļoti pozitīvs eh, fenomens ekonomikas izpratnē. Šie 258 miljoni e, e, e, migrantu, no kuriem 48% ir sieviešu, un sievietes bieži vien um, ir tā sauktie brīvie aģenti, un um, strādā arī citās valstīs, un kā jūs zināt, tad šie te uh, migranti nosūta uh, uz savām valstīm ļoti lielu apjomu naudu, naudas. Un uh, 85% no ieņēmumiem viņi, migranti iztērē uh, savā dzīves valstī, bet 15%, uh, ko uh, šie cilvēki nosūta atpakaļ uz savām valstīm, ir trīsreiz lielāks apjoms nekā oficiālā attīstības palīdzība. Tātad tie ir nabadzīgi cilvēki, kas palīdz citiem nabadzīgiem cilvēkiem. Un tas ir daudz lielāks atbalsts nekā tiek sniegts ar oficiālo attīstības palīdzību, izglītībai um, un citiem um, aspektiem, arī sievietēm laukos, piemēram. Uh, bet ir arī izmaksas, eh, kas galvenokārt tiek eh, saistītas ar nelegālo migrāciju. Tas ir viens no jautājumiem, ko gribēju šodien pieminēt, un ir vēl pāris jautājumi, par kuriem gribētu vēl parunāt. Pirmkārt, ir šis te eh, legālās un nelegālās migrācijas jautājums. Šī te terminoloģija tiek tagad tā iz, izmantota, tātad nesaka illegal, um, nelegālā migrācija, uh, kas tiek bieži vien saistīta ar noziedzību, uh, un atkal tas neatbilst patiesībai. Tātad es gribētu uh, parunāt par šo te regulāro un neregulāro migrāciju. Un tad es uh, gribētu parunāt par šiem jautājumiem tādā kā spektrā. Nošķīrums starp regulāro un neregulāro migrāciju, manuprāt, var tikt sadalīts divās dažādās pieejās, kaut arī tas varbūt uh, um, neizklausās atšķirīgi pašā sākumā, bet, manuprāt, ir svarīgi nošķirt neregālo, neregulāro migrāciju un neregulāros migrantus. Neregulārā migrācija izraisa uh, migrantu plūsmas, proti cilvēkus, kas ir uh, kustībā, un ja mēs runājam par neregulāro uh, migrāciju, tad mēs domājam par neregulātu uh, ieceļošanu valstī, un te uzreiz ir jādomā par kontrabandu, par uh, dažādu citu noziedzīgām darbībām, kas ir saistīta ar nelegālu um, cilvēku pārvietošanos vai neregulāru migrāciju. Tad, kad mēs runājam par neregulārajiem migrantiem, tad um, te var runāt par to, ko eksperts sauc par uh, migrantu uzkrājumiem. Uh, Tātad vai nu viņi ir bez dokumentiem vai kaut kādā citā uh, nelegālā veidā cilvēki atrodas citā valstī. Un ir atšķirība starp abām šīm lietām, tad, kad mēs runājam par to, kādu politiku īstenot, lai ierobežotu neregulārās migrācijas apjomus. Ir naivi domāt, ka mēs varam to pilnībā uh, iznīdēt, bet tā, eh, mūsdienās šis milzīgais apjoms daudz viet pasaulē ir Um, veicinājis šo te negatīvo attieksmi pret migrantiem un aizdomas, ka uh, valdības vairs nespēja kontrolēt savas robežas un iedzīvotāju apjomu. Pēdējās sarunas Ņujorkā, kurā dalībvalsts tika aicinātas uh, strādāt pie šiem jautājumiem, tur bija galvenokārt runa par neregulārajiem migrantiem. Uh, Un te tiek uzdots jautājums, kā dalību valstīm vajadzētu attiekties pret eh, cilvēkiem, kas kaut kādā veidā ir viņu teritorijā nelegāli. Un tas, protams, eh, uzdod šo te ļoti um, sarežģīto jautājumu par uh, cilvēktiesībām. Uh, ļoti augstā līmenī uh, ir šis te konsens, ka cilvēktiesības ir uh, nedalāmas, ka tas ir tiesības, kas ir jāievēro katram cilvēkam. Katram cilvēkam ir tiesības uz savām cilvēktiesībām. Tad, kad mēs uh, pievienojam, neskatoties uz migrācijas statusu, tad tas sāk uh, radīt jautājumus dažiem. Uh, kas, manuprāt, vēl ir jāapspriež šajās uh, sarunās, ir pirmkārt tas, lai varētu uh, nošķirt skaidri tiesības, uh, pakalpojumus, pieeju pakalpojumiem, eh, pienākumus sniegt. Visa šī te terminoloģija šobrīd tiek lietota drīzāk, lai um, mulsinātu, nevis lai skaidrotu jautājumus attiecībā uz to, par ko dalībvalsts globālā paktā var vienoties. Uh, Pat turistiem ir tiesība uz kaut kādu veidu aizsardzību, tad, kad tie apmeklē kādu um, valsti, un arī pat neregulārajiem migrantiem ir zināmas tiesības. Tā pašā laikā neviens nesaka, ka tiesības balsot ir jāpiešķir visiem, kas tajā brīdī atrodas attiecīgajā valstī. Tātad runājot par uh, pilsoņu un politisko, ekonomisku, sociālo un kultūras tiesību jomā, kādi um, pasākumi ir jāveic dalību valstīm, uh, ieviešot uh, likumdošanā uh, dalījumu starp uh, valsts piedarīgajiem, uh, uh, ārvalstniekiem, migrantiem un tā tālāk. Un tas uh, līdz šim ir bijis ļoti sažģīti risināms jautājums. Es domāju, ka ir izšķirīgi svarīgi, runājot par starptautiskajo migrāciju un starptautiskajiem migrantiem, nevajadzētu uh, pieņemt, uh, un tas būtu ļoti nepareizi pieņemt, ka tāda dāsna uh, attieksme pret neregulāriem migrantiem uh, veicinās papildus migrāciju. Jebkurš, kurš lasa sociālo, ekonomisko, politisko literatūru, eh, tādu nopietnu literatūru pētījums par migrāciju, sapratīs, ka šis te lēmums, ko cilvēks pieņem, doties prom, šis virzītājs spēks eh, parasti ir kaut kas ļoti personisks. Un eh, tas, kā Uh, pret viņu varētu izturēties uh, šajā uzņemšanas valstī, tas bie, bieži vien vispār netiek apsvērts. Tātad lēmums doties prom uh, tiek pieņemts balstoties uz to, kāda ir situācija šajā izcelsmes valstī. Tur arī valoda un ģimenes saites ir noteicošās, un neviens tik daudz nedomā par to, kas tad viņu sagaida galā. Uh, tikai vēl uh, pateikt par šo te spektra jautājumu. Lai šos uh, sažģītos jautājumus uh, risinātu, ir ļoti svarīgi neieņemt kaut kādu melnu vai baltu pozīciju. Uh, tas viss ir tāds spektrs uh, arī risinājumu. Piemēram, neregularitāte var uh, būt vienā spektra galā no tā, ka kāds ieceļo nelegāli kādā valstī ar viltotu pasi, slēpjot savu patieso identitāti, lai noslēptu kriminālu pagātni. Viņš tiek pārtverts, ieceļojot, un tad vienīgā pienācīgā atbilde ir deportācija un izraidīšana. Un eh, tātad šī neregularitāte var eh, otrā spektra galā uh, pāriet tādā situācijā, ka kāds ar turistu vīzu vairs nevar atrasties valstī, jo viņa vīza ir beigusies uh, par vienu dienu un viņš nevar tagad uh, vairs palikt valstī. Un um, ASV ir tiek lēsts, ka 11 līdz 12 miljoni ir um, migrantu bez dokumentiem. Daudzos gadījumos uh, ir tā, ka neskatoties uz to, ka viņi valstī atrodas nelegāli, visā citādi viņi uh, ievēro visas likuma normas, jau gadiem desmitu daudzi dzīvo ASV, uh, viņu bērni iet skolā, viņi piedalās kopienas uh, sabiedrības dzīvē, cik vien tas ir nepieciešams, un tāpēc ir uh, jāpiemēro tāda pienācīga uh, atbilde eh, katrai situācijai un jāņem vērā šis spektra aspekts. Un arī politikas atbildei nevajadzētu būt eh, vai nu izraidīšanai, vai nu pilsonības piešķiršanai. Ir vesela virkne, vesels spektrs eh, regulizācijas iespēju, ļoti pieticīgs iespējas, piemēram, piedāvājot pamata pieeju veselības aprūpēji vai bērnu skološanai Un uh, bieži vien tiek izmantotas ugunsienas starp uh, um, ieceļošanas iestādēm un veselības aprūpas iestādēm, tad ir, ir tādas uh, uz laiku piešķirts darba atļaujas varbūt un arī uh, beigās var būt pieeja pilsonībai, ja uh, visi kriteriji ir izpildīti. Es domāju, ka vissliktākais pakalpojums, ko mēs varam sniegt paši sev, izstrādājot šīs politikas, ir vienmēr tikai skatīt šos divus, šīs divas galējības uh, regularitāte un politikas atbilde, tātad no pilsonības piešķiršanas līdz izraidīšanai. Es domāju, ka daudz labāk uh, būs, ja 5, 10, 20 gadus uh, vēlāk mēs eh, veidosim tādu politiku, kas ņems vērā cilvēku, valstu unikālos apstākļus, dažkārt uh, imigrācijas valstis, uh, emigrācijas valsts, tātad tas viss ir jāņem vērā, un šīs globālā pakta process ir tikai sācies. Protams, gadu, nākamie gadu desmiti parādīs, uh, kā situācija attīstīsies, kas notiks ar migrācijas plūsmām, uh, droši vien šī cilvēku um, sadalīšana pa kanāliem šie ziņā kļūs vēl sarežģītāka, un ja mēs neparadīsim uh, adekvātu atbildi jau tagad, tad mēs. Uh, Uh, būsim konfrontēti ar šo ārkārtīgi sarežģīto fenomenu, kas uh, nevienu no mums neatstāv vienaldzīgu, tā kā risinājumi noteikti nepieciešami. Te es arī apstāšos un labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus. Paldies! Lielas paldies, Ārboras kundze, par uh, šīm ievadu piezīmēm. Nu, mums ap 45 minūtēm laika ir šai diskusijai, atbilžu, jautājumu klausīšanai, atbilžu sniegšanai. Tātad, lūdzu, dariet man zināmu, kurš vēlas izteikties. Pagaidām tie ir pieci kolēģi manā sarakstā. Visus pierakstējām šķiet, bet vēlamies arī pēc iespējas vairāk dzirdēt no mūsu viešņas un tāpēc es ierobežošu jūsu runāšanas laiku uz divām minūtēm. Es ceru, ka tas būs iespējams. EPP grupa, Helvini kungs, paldies priekšsādātājiem. Nu, divas minūtes ir tāds ierobežojums, jā. Nu, vispirms pateikšos Arboras kundzei par uh, ierašanos. Esmu no Ungārijas, darbojos attīstības komitejām Un tas nozīmē, ka cenšos būt pēc iespējas tuvāks uh, cilvēkiem uz vietas. Piemēram, 25 studenti no Nigērijas un uh, Irākas un Sīrijas, uh, kas saņēmuši stipendiju manā valstī, kuriem es esmu strādājis. Tātad izglītība, izglītības nozīme ir ļoti svarīga. Man ir vairāk jautājumu. Pirmkārt, kā, kā ir ar šo 12 punktu paziņojumu no manas valsts? Jūs par to esat dzirdējuši. Pagājušo nedēļu Ņujorkā tas izskanēja. Šie 12 punkti uzsver šī brīža situācija Eiropas valstīs um, un problēmas, kas pastāv um, atsevišķās valstīs. Man e, šobrīd interesē visvairāk divi punkti. Vai jūs uzskatāt, ka migrācijas e, tiesības ir pamatiesības vai nē? Tas ir tas ļoti izšķirīgs jautājums, manuprāt. Un otrais jautājums, ko jūs e, domājat par tiesību, pal tiesībām palikt un tiesībām atgriezties? Es, eh, godīgi sakot, izlasēju 25 lapuses um, ļoti uzmanīgi. Bet šķiet, šeit tieši ir tas izaicinājums, ka varbūt netiešā veidā, ja mēs eh, neveicinām tiesības palikt, tur doties un palīdzēt, tad iespējams uh, mēs netiešā veidā veicināsim migrāciju, un tas īpaši labi var darboties ar e, īpaši ievainojamām grupām. Viens piemērs. Es biju e, Ankāvā e, pirms diviem gadiem. Tā nebija pirmā reize, nec arī pēdējā droši vien bija skaidrs, ko nozīmē kvotas Erbilā kvotas, eh, pieņemama kvota bija zaļā karte. Un eh, izpratne par šo kvotu ļoti atšķiras tur uz vietas un šeit Eiropā. Un ja mēs neuzmanāmies, tad ļoti ātri var pārprast situāciju un uztvert uh, to par tādu tiešu ielūgumu. Lūk, tas bija mans jautājums. Labi, jūs bijat vienīgais no nu, EPP grupas, tāpēc es biju dāsns. Paldies jums par to. Jā, es uh, Ungāru garā izrādīju savu dāsnumu tagad, un labi, turpināsim nākamā runātājiem. Gomes kundze. Gomes kundze. Paldies, un paldies Arbaras kundze par ierašanos. Nes ceru, ka tiešām uh, nedaudz izdarīsiet spiedienu uz Eiropas uh, valstīm. Netaupīsiet vārdus, uh, ne jūs, ne ANO struktūras atbildīgas, mm, jo beidzot kaut kas jādara, un pretrunas tiešām ir milzīgas. Ko jūs uh, domājat par uh, to, kas notiek ar uh, cilvēku tiesību jautājumu un tā attīstību hartumas procesa ietvaros, kas principā mēs tika represīvajām valdībām piešķēram vairāk naudas. Uh, Sālīha Mahmuds Azvans, eh, Harava balvas saņēmējs, eh, atkal ir cietumā Sudānā, jo tieši tas notiek. Represīvajām valdībām tiek piešķirta līdzekļi, un es varētu teikt to pašu par Eritriju un citām valstīm. Tātad Turcija. Kas notiek ar Turciju? Kā mēs varam sadarboties eh, ar Turciju un kas notiek ar šo neatgriešanās principu, ko Turcija vispār neievēro? Uh, Ko jūs domājat par zilo karti, ko tagad uh, reklamē Eiropas Savienībā? Tas taču ir absurdi. Tas neveicina droši sakārtot migrāciju. Kā Antonio Gutieras eh, teica, es eh, pārvaldu migrācijas plūsmas šobrīd, jo nepastāv droši sakārtotas legālas migrācijas šobrīd. Cilvēkiem ir jāvēršas pie kontrabandistiem. Viņam vienkārši nav citu iespēju. Un kas notiek ar šiem cilvēkiem, kas pārdod uh, identitātes dokumentus, pases? Uh, viņi netiek sodīti, viņi netiek vajāti, kaut arī uh, valdībām noteikti ir pienākums aizstāvēt pilsoņus. Viņi tagad izraida nabadzīgus migrantus, bet uh, pret bagātiem migrantiem, kas var maksāt, viņam nav iebildumi šķiet. Labi, tagad uh, eh, Jūlija Vikstroma. Paldies priekšsādātājiem un uh, eh, labni lūdzam atpakaļ Eiropas parlamentā un Lība komiteja ar Boras kundzi. Ļaujiet man arī jūs apsveikt ar lieliski padarīto darbu, uh, ko veicat gan jūs, gan attiecīgas ANO struktūras migrācijas politikas ietvaros. Migrācijas politika tik tiešām, kā jūs pareizi norādījat, ir globāls fenomens. Tam nepieciešami globāli risinājumi, lai vienreiz par visām atrisināt problēmas, kas saistītas ar migrāciju, runājot gan par legālo migrāciju, gan par uh, patvēruma migrāciju. Un, godīgi sakot, man bija gods būt klāt samitā, kad tika parakstīta jauna deklarācija. Tas bija svinīgs brīdis arī visai Eiropas Savienībai. Un tagad mums jāiet uz priekšu. Eiropas Savienībai jārunā vienā balsī šajā kontekstā. Un tagad es, eh, es zinu, vairāk dzirdu par vienu valsti - Ungāriju, kura nu atkal Eh, izraisīja eh, grūtības eh, šīs diskusijas ietvaros. Es tiešām ceru, ka mēs nonāksim pie pozīcijas, kas būs pieņēmama visiem, ko atbalstīs visi, un ka mēs kopīgiem spēkiem atbalstīsim šo procesu, kas pasaulē ir tik vajadzīgs. Arī Eiropas Savienība ir jāuzņemas mūsu daļa globālas atbildības. Mēs esam svarīgs spēlētājs. Uh, pasaules līmenī. Mēs tagad mēģinām arī reformēt uh, Eiropas Savienības kopējo patvērumu sistēmu. Es pat esmu atbildīga par Dublinas regulas reformēšanu parlamentā, un uh, man tiešām prieks un uh, lepojos uh, par to, ko esam panākuši piecu grupu kolēģiem. Nu, tagad uh, divas trešdaļas uh, deputātu palātā atbalsta mūsu reformu pakotni un tiešām ticu, ka kopējiem spēkiem mums izdosies. Un Arboras kundze apliecina jums, varat rēķināties ar parlamenta un mūsu komitejas atbalstu. Arī turpmāk. Paldies! Paldies, eh, Cecilija Vikstrāme un zaļo vārdā Lohbīlers kundze. Paldies priekšsādātājiem un paldies Ārboras kundzei par lieliskiem ievadvārdiem. Ļoti labi, ka pastāstījāt um, sākumā mm, par faktisko situāciju, jo uh, politikas iestādēm, uh, mums, piemēram, fakti ir ārkārtīgi svarīgi, par ko politiķi bieži aizmirst. Jūs uh, teicāt, uh, ka GSM ir tik uh, sākums, GCM ir tikai sākums šim uh, uh, procesam, tātad šis globālais pakts ir tikai sākums. Bet manā valstī apgalvo, ka uh, vispār, ko runā Ženēvā, jau ir novecojis. Kā tad jūs redzat turpinājumu? Tad jūs teicāt, ka šī pieeja ir cilvēktiesība pieeja. Jūs esat eksperti šajā ziņā. Jūs jau pastāstījāt eh, par to, kā jūs redzat situāciju, bet varbūt vairāk par cilvēku tiesībām. Un arī Gomešs kundzes teiktais, ko jūs domājat par Turcijas eh, situāciju un eh, to, ko viņi dara cilvēku tiesībām. Un pēdējais pragmatiskāks jautājums, jūs teicāt, atrodamies konsultāciju fāzē, uh, un uh, droši vien aicināsiet uh, interesētās puses NVO izteikties, vai uh, Marakešas mī uh, tik sanāksmē izskanēja kaut kas patieši par pilsonisko sabiedrību un tās piesaistīšanu. Paldies, Barbara Lohbīlerī, un, uh, lai noslēgtu diskusijas pirmo kārtu, došu vārdu Epitideus kungam. Paldies priekšsādātāji. Man arī prieks sveikt Arboras kundzi. Palos viņai uzdot vairākus jautājumus par tēmām, kurām viņa mazāk pieskārās savā ievadrunā. Lai uzņemtu vairāk migrantu, dalību valstīm, protams, jāņem vērā kritērijs uh, par to, cik migrantu eh, jāuzņem, vai arī būtu jāpalielinā šis uzņēmamo migrantu skaits, kā notika Grieķijā. Mēs esam uzņēmuši vairāk migrantu nekā paredzēts un nevarējām visus nosūtīt tālāk uz citām valstīm, tad vajadzētu paredzēt, ja dalība valsts migrantus uzņem, tad jāsaprot, ka šiem migrantiem dažāda kultūra, tradīcijas, reliģiska piedarība salīdzinot ar vietējiem. Uh, iedzīvotājiem. Nākamais jautājums, vai valstī būtu iespēja tomēr izraidīt migrantus, neuzņemt viņus, ja valstī šķiet, ka tiek apdraudēta drošība valstī vai palielinās noziedzība ar šo migrantu ierašanos. Un nākamais jautājums par Turciju. Turcija jau mēģina uh, aizsūtīt nelegāli migrantus uz Eiropu, izmantojot Grieķijas teritoriju. Paldies. Ārboras konze, vai jūs gribētu tagad atbildēt mums, tad varētu notikt arī otrā kārta. Kā jūs uzskatāt? Jā, droši vien es atbildēšu, saka Ārboras konze. Un tagad var vēl pieteikušies kolēģi, kas vēlas izteikties. Nu, tad pavisam īsi. Par pirmo jautājumu nē, esmu dzirdējusi par 12 punktiem. Atvainojiet, esmu, esmu dzirdējusi par šiem 12 punktiem otrā Ņujorkas konferencē. Tie mm, izskanēja, bet mm, mani nedaudz satrauc mm, tas, ka šie 12 punkti mēģina raksturot ANO pozīciju par migrāciju. Mums nav pagaidām ANO pozīcijas. Mums ir 22 ANO aģentūras blakus starptautiskai migrācijas organizācijai IOM. Visā šīs aģentūras, visā šīs iestādes gadu laikā ir izstrādājušas ļoti daudz vadlīniju un dokumentu par migrāciju. Turklāt eh, janvāra sākumā ģenerālsekretārs pats sagatavojas dokumentu, kur runa ir E, ir par globālo migrāciju un to, kas ar to notiks. Bet uh, tagad, lai tas notiktu, lai tas tiktu īstenots, jārīkojas dalību valstīm. Uh, tā tad uh, ANO pozīcija par migrāciju nepastāv, tiek uh, risinātas sarunas par šo globālo paktu. Turklāt eh, ģenerālsekretārs izteica savu viedokli savā runā un dalībvalstīm tagad jādomā, ko tās darīs. Man arī ļoti satrauc uh, uh, juridisko viedokļu paušanā es biju tiesnes Kanādas augstākā tiesā, tā kā te jābūt ļoti piesardzīgiem. Bet starptautiskajā cilvēktiesību likumdošanā principā ikvienam cilvēkam ir tiesības ieceļot, izceļot vai palikt viņa valstī. Tās ir tāds uh, cilvēku mobilitātes pamatietvars, uh, ko tas īsti nozīmē atstāt, doties prom no valsts, uh, vai tas piešķir tiesības doties uz kādu konkrētu citu valsti, par to var runāt tālāk, bet, kā es teicu, esmu piesardzīga juridisko viedokļu uh, izteikšana. Uh, Runājot par ģenerālsekretāra ziņojumu, ģenerālsekretārs ļoti stingri iestājas par vairāk likumīgo migrācijas ceļu, par eh, tas ir tāds inteliģents risinājums eh, nelegālās migrācijas iegrožošanai. Mm, tad izskanēja jautājums par to, kā nošķirt migrantus no eh, bēgļiem. Nu, ja mēs dzīvojam vidē, kur ļoti maz likumīgo maršrutu migrācijai, tad lielākoties cilvēki, kas ierodas eh, kaut kur, pieprasa patvērumu. Un tas ir viens no šiem nedaudziem legāliem eh, veidiem, kā nonākt citā valstī, ko mēs arī piedzīvojam krīzes ietvaros. Eh, šādi šīs plūsmas tiek sajauktas. Uh, bēgļu un migrantu plūsmas, un cilvēki ierodas un automātiski pieprasa patvērumu, ja viņam nav citas iespējas. Problēma ar to ir tāda, ka šī iespēja nevienmēr nostrādā, tikai vienīgā iespēja uh, gūt patvērumu legāli ir eh, bēgļiem 1951. Eh, gada konvencijas izpratnē, un principā tiem jābūt bēgļiem, ko vajā viņu valstī, kas eh, bēg no kara, no bruņota konflikta, nu, teiksim, cilvēki no mm, Sīrijas, viņiem bija vairāk izredžu saņemt šo statusu, šo patvērumu. Uh, bet eh, daudziem citiem nav bijusi iespēja pierādīt savu statusu konvencijas izpratnē, radot tādējādi milzīgas atgriešanas problēmas, atgriešanas loģistikas problēmas eh, īpaši Eiropas valstīm. Tagad eh, dažiem no šiem cilvēkiem dalībvalstis ir piešķērušas pagaidu darba atļauju un at, radot uh, dažādus, dažādas gradācijas šo cilvēku statusam, ļaujot eh, viņiem ieguldīt eh, vietējā ekonomikā. Eh, citi atkal atrada darbu tā sauktajā melnajā tirgu, tātad nemaksājot nodokļus, ieguldot ēnu ekonomikā, tā teikt, risinājumi, kas ir iespējami, bet kas nevienam netiek uzspiesti ģenerālsekretārs tagad eh, nevienam neko nediktē. Runa ir par eh, vienkārši par eh, juridiski nesaistošu dokumentu, kas piedāvās daudzas opcijas un cerams paveras durvis vairāk drošai, sakārtotai, legālai migrācijai un kas varēs samazināt nelikumīgo migrāciju. Izskanēja jautājums par Ženēvas konvencijas atkal izskatīšanu, vai runa ir par bēgļu konvenciju, vai par kara likumiem un uh, kara bēgļiem. Nu, procesa sākumā mēs uh, uh, runājam par um, par, par atsevišķu bēgļu kategoriju, kas būtu klimata. Viena reģiona, konkrēta reģiona, klimatiska reģiona bēgļi, teiksim, Sahava reģiona bēgļi, bēgļi reģionā, kur notiek tsunami vai plūdi vai viesuļvētra. Nu, un kam tiešām ne nepieciešamā palīdzība. Man šķiet, šādu pieju varētu veicināt, bet um, es nezinu, vai šeit var paredzēt uh, uh, saistošu raksturu. Uh, teiksim, palīdzības pasākumu sniegšanai. Nu, turklāt būtu ļoti daudz jautājumu, uh, teiksim, pārtūksnešošanās, uh, kāds punkts uh, jāsasniedz, šim procesam, lai um, tiktu uzskatīts, uh, ka šiem ka bēgļiem no, no reģiona, kurš ir pārtūkstnešošanās uh, notikusi, obligāti jāsniedz bēg, uh, palīdzība. Tā kā um, noteikti jāsāk runāt par um, Mm, šo klimata situāciju un klimata bēgļu kategoriju, bet mēs esam procesa sākumā, varbūt pēc 20, 30 gadiem varēsim parakstīt nākamo Parīzes vienošanos eh, šajā kontekstā, mm, bet eh, par saistībām vēl agri runāt. Katrā Ņujorkas eh, saruna raundā mēs paredzam mm, iespēju izteikties interesētajām pusēm. Un uh, šeit izskanēja konkrēts jautājums par um, Maroku. Marokas uh, sanāksmi tur noteikti būs iespēja izteikties uh, šiem interesētajām pusēm, kur mums jāparaksta deklarācija pēc sarunu beigām, jo īsi pēc jūlija sarunām droši vien. Mēs te. Uh, runājam ar visu pasauli. Teiksim, uh, līča valstīs 80% iedzīvotāji ir ārvalstu darbinieki. Uh, šī ir mūsu mērķa valsts, tad arī Bangladeša un Filipīnas, kur ir ļoti daudz migrantu darbiņēmēju, kas strādā citur un uh, cer uz palīdzību atgriezties savā valstī pēc 5, 10 vai 20 gadiem. Tā kā ir daudz šķautnes šim fenomenam, daudz uh, um, nianšu, kas jāizskata par saistībām pāragri runāt, es jau teicu. Mums ir atsevišķs pakts uh, par bēgļiem, un tur atrunāts eh, šis starptautiskais režīms, šie noteikumi, kas būtu jāievēro visām valstīm attiecībā uz šiem 25 miljoniem bēgļu, eh, ko mēs tiešām uzskatām par bēgļiem un kam ir tiesības arī saņemt patvērumu. Paldies, mums ir iespēja organizēt arī otro diskusijas kārtu. Nu, tagad eh, lūdzu tiešām ievērot runāšanas laiku. Jarokas kundze. EPP. Paldies! Uh, es kopš 92. gada pētu uh, kā antropoloģiste uh, migrantu kopienas, tīpaši Balkanu valstīs un cilvēkus, kas nonāca Vācijā pēc Balkānu kara, tad uh, es pētīju situāciju Vācijā, konkrēti Romu situāciju, un tagad eh, pēdējā laika arī Sīrijas bēgļu situāciju Vācijā. Ļoti daudz interesantu stāstu ar viņu reintegrāciju Eiropā. Un man interesē, ko jūs par to zināt? bēgļu nometnes Francijā, Itālijā, Ungārijā, Grieķijā, Austrijā, Vācijā. Pagājušā nedēļa biju šajā nometnē Vācijā un runājos ar migrantiem, migrantu bērniem. Un, uh, uh ir migranti, kas ir migranti trešā paudze, kas šeit ir ieguvuši izglītību, mani draugi manā vecumā. Bet um, ir arī migranti, kas tikko nonākuši Eiropā. Nu, un tagad uh, bieži šos uh, migrantus uh, mēģina pārmitināt uz citu valstu, teiksim, no Vācijas uz Igauniju. Un šie ir uh, migranti, kas uh, Vācijā jau dzīvo ilgus gadus. Un tagad uh, viņam jāpārvācas uz Igauniju diviem bērniem. Protams, Viņi nevēlas to darīt. Kāda tad būtu atbildes attiecībā uz šādiem migrantiem? Ungārijā, kā socioloģija, esmu apmeklējusi daudzus migrantu nometnes, daudz programmu, programmu likumīgiem migrantiem pēdējo 20 gadu laikā. Un um, Mēs redzam, uh, kā viņu situācija uzlabojas šo gadu laikā. 5 miljoni bēgļu kopumā. Mm, Tā kas tagad notiks ar šiem cilvēkiem? Kāda ir viņa nākotne? Paldies! Paldies jums! Un tagad Kiengas kundze. Grazie, ringācio Luisa Abu. Eh, paldies, prieksādātāja kungs un eh, paldies arī Arbors kundzei par eh, prezentāciju. Jūs eh, jau uzsvērāt ļoti svarīgu momentu, ka šajā dokumentā galvenā uh, loma ir atvēlēta tieši cilvēkiem. Bieži vien mēs dzirdam par uh, migrācijas daudzšķautņaino raksturu, un, protams, kā jau šeit izskanēja, tā ir dalību valstu atbildība. Uh, Dalību valstīm eh, tomēr ir jāizrāda solidaritāte, tām ir jāuzņemas sava atbildības nastas daļa, un, kā jau teicu, tam ir jābūt eh, balstītam uz solidaritāti. Un 2030. Eh, gada ilgspējīgas attīstības mērķos tas arī parādās, bet varbūt cits moments, ko vēlējos pieminēt. Šajā dokumentā ir paredzēta nesaistoša sadarbības daba, un tomēr sarunu procesā varbūt izgaismosies arī kaut kas cits. Es vēlētos uzsvērt migrantu un bēgļu cilvēktiesības. Un um, šajā dokumentā un līdzīgi raksturu dokumentos tam ir jāparādās. Es vēlētos vēlreiz pajautāt Luīzi so Arbūras kundzei, kāpēc ir tik ļoti daudz pārkāpumu. Uh, Piemēram, Spānijā tika izglābts migrantu kuģis, un vietai iedzīvotāji apgalvoja, izrādījās, ka tie ir krimināli noziedznieki. Kāpēc tā tas ir? <clears throat> Nākamā runātāja. Lamberts kundze, paldies, paldies par jūsu prezentāciju. Mani man interesēja arī tas, ko jūs pieminējāt par tā saucamajiem klimata bēgļiem. Bet vēlējos pieskarties citam aspektam, ko jūs pieminējāt, proti, kā to pārvērst par pozitīvāku pieredzi, par cilvēkiem tuvāku un pieņemamāku paradoksu. Piemēram, Startautiskā darba organizācija eh, vēlas eh, pamainīt arī nodarbinātības eh, aspektus un pasaules darba organizācijas mājās nodarbināto cilvēku un maisaimniecībā nodarbināto noteikumi. <clears throat> Dienvidaustrumāzijā migrācijas problēma arī ir ļoti liela, ne jau visi migranti ierodas Eiropā. Uh, Tātad mans jautājums, e, kā vajadzētu slēgt divpusējus nolīgumus, piemēram, tie noteikumi, kurus šobrīd Šrilanka ir izveidojusi, lai Šrilankas sievietes vairs ne, nedotos uz Saūda-Arābiju strādāt kā mājkalpotājs, vai vismaz atrunāt viņu noteikumus, un arī Bangladešā, Nepāles e, strādnieces un līdzīgi un tā tālāk. Uh, Tātad ļoti bieži tieši mājasaimniecībās nodarbinātie kā apteksnes, viņu stāvoklis ir ļoti nepateicīgs. Un mans jautājums tie, kur strādā citā valstī, strādā, varbūt, ka vajadzētu arī uh, uzsvērt šo cilvēku tiesības, jo Eiropas Savienībā mēs daudz runājam par nelegālo migrāciju un nevis par neregulāro migrāciju. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tātad. Atlikušie ir tikai un vienīgi sociāldemokrātu grupas deputāti - pieci, veseli pieci. Jā, izskatās, ka tā ir visaktīvākā politiskā grupa - pieci deputāti, katram došu vienu minūtu, un tad mums būs laiks arī atbildēs. Koskungs pirmais lūdzu. Jā, Floricinā. Paldies priekšsēdētē. Paldies Hārboras kundze par jūsu lietišķo komentāru, un tad labvēlīgu komentāru migrantu adresē. Es vēlos pievērst uzmanību situāciju Lībijā, jā, nu, un, un Eiropas Savienība noteikti ir īpaši nostāja par to, kas tur notiek, un ir tāds vēl nepubliskots ziņojums par situāciju no ANO puses, un tur tiek pārmestas spīdzināšana uh, Lībijas. Uh, drošības uh, spēkiem. Un šajā ANO ziņojumā runā ir par spīdzināšanu, par uh, cilvēku tirdzniecību, par patvaļīgu aiz apcietināšanu, par uh, bēgļiem arī. Un to visu pastrādā īpaša vienība Lībijas valdības paspārnē, kas tieši uh, pakļaujas iekšļiet ministrijai. Teiksim, viena psiholoģija izsakās, eh, kurā aprūpē bēgļus, eh, viņai raksta cilvēki nometnēs, tiek eh, sisti, sievietes tiek izvarotas, mm, cilvēku ģimenes apdraud, turot nazi pie kākala vienkārši mēģināja izspiest uh, naudas, šantažējot šos cilvēkus, uh, draudot viņu tuviniekiem. Uh, kā jūs vērtējat šo ziņojumu un var, mēs varēsim par to diskutēt arī šeit parlamentā? Es paldies Kostara kungam un tagad Freundu kungs. Uh, Paldies. Ak jā, ieslēdz mikrofons sakarunātājs. Paldies vēlreiz. Es eh, iesākumā vēlējos pateikt, ka man ir ļoti patīkami redzēt šodien eh, prezidijā piecas sievietes. Bieži tas negadās, pavisam godīgi. Un, eh, protams, ļoti patīkami redzēt arī mūsu, god, mūsu cienījamo prieksēdētāju. Bet prieksēdētāja kungs. Tā jau nav S un D problēma, ka pieci no mūsu grupas vēlas runāt. Patiesībā izskatās, ka EPP neinteresētība šajā tematā ir vairāk acīs krītoša nekā mūsu klātesamība. Bet mans jautājums ir cits. Arbors kundze, jūs teicāt, un man ļoti, man ļoti patika jūsu ievadvārdi, tātad jūs teicāt, ka uh, neregulārās migrācijas sakārtošana var novest pie nelegālās imigrācijas pieauguma. Un eh, tajās valstīs, kurās ir ļoti daudz migrantu, šis arguments ir izmantots vēlreiz un atkal, bet eh, paraugoties uz eh, tām valstīm, kurās nav neviena migranta, uh, Arī tās izmanto šo argumentāciju, apgalvojot, ka jā, līdz ko mēs atdosim vēlnam mazo pirkstiņu, tā paņems visu roku. Jūs sākotnēji teicāt, pieskārāties šim tematam nedaudz, bet es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, kā tad ir. Prieksēdētājs, paldies. Nākamā Fajonas kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī no savas puses es vēlētos pateikties Arbūras kundzei par prezentāciju. Man ir divi jautājumi. Jūs patiesībā nepieskārāties maniem tematiskajiem jautājumiem. Tātad, kā jūs uzskatiet, kā jūs vērtējiet Trumpa administrācijas izstāšanos no apvienoto nāciju starptautiskā pakta? Vai tam būs kādas sekas, kā jūs to vērtējat? Un otrs temats, arī ļoti svarīgs klimata bēgļu vai e, vides izmaiņu bēgļu jautājums. Patiesībā definējums šeit nav skaidrs, un e, Eiropas parlaments ir mēģinājis e, integrēt dokumentus un runāt par šo tematu, bet kā jūs to vērtējat? Manuprāt, nākotnē šis jautājums kļūs arvien aktuālāks. Priekšsēdētājs, paldies, Jā, Tanja, un tagad Anna Līdz lūdzu. Jā. Paldies, ka esat ieradies. Pagājuši gadu mēs tikāmies Ņujorkā ar Melindu Makevanu par tūkstošgadus attīstības mērķiem un bēgļu situāciju. Mans jautājums eh, vēlreiz par klimata bēgļiem. Es pats šobrīd eh, gatavoju ziņojumu par klimata diplomātiju, kur šis jautājums parādījās jau pirmā ēnu referentu sanāksmē, un mēs izlēmām to neiekļaut. Bet mans jautājums jums, vai klimata bēgļu eh, jautājums tiks iekļauts šajā eh, globālajā paktā, vai tas tiks ieskicēts šis jēdziens, jo um, par bēgļiem šajā globālajā paktā tas nav minēts, un šeit mēs redzam, uh, zinām dinamiku, un um, mēs piekrītam jums, ka definēt to ir ļoti sarežģīti, un tāpēc šajā klimata diplomātijas ziņojumā to arī tā neiekļausim, un man interesētu jūsu viedoklis šeit. Paldies, Anne Līts, un pēdējā runātāja Šlainas kundze, lūdzu. Thanks a lot. Paldies. Ļoti svarīgi, ka šīs trīs eh, komitejas sadarbojas šajā jautājumā tik cieši kā šobrīd. Mums tas ir jādara biežāk. Bet eh, raugoties uz migrācijas attīstību, šobrīd eh, ir redzama skaidra e, tendence, ka uh, palīdzības sniegšanas noteikumi kļūst ar vien striktāki, un tas jau šobrīd apdraud un liek uz spēles mūsu attiecības ar Āfriku, kā arī robeža pārvaldība un nabadzības apkarošana arī jau iegūst tādu negatīvāku nos, nokrāsu. Viesojos Ņujorkā pagājušajā nedēļā, un tur ambīciju līmenis ir ārkārtīgi augsts, bet um, ceļš no vārdiem, kas izskan Ņujorkā, ANO līdz to realizēšanai praksē ir ļoti garš. Šajā paktā skaidri parādās, ka um, bēgļu jautājumu sakārtošana un solidaritāte ir ne tikai Eiropas kontinenta izaicinājums, bet gan globālas dabas. Uh, Bet tagad mans jautājums. Vai jūs varētu kaut ko bilst par šo eh, globālo paktu, lai pilsoniskās sabiedrības organizācijas un nevalstiskās organizācijas, kuras glābi migrantus no drošas nāves, eh, viņi tiek eh, apvainoti un pret viņiem tiek vērsta krimināla izmeklēšana? Tātad varbūt šajā globālajā paktā varētu paredzēt momentu, ka e, netiek saukt pie krimināla atbildības tiem, kur glābt dzīvības. E, paldies, saka priekšsēdētājs, vairāk izteikties neviens nevēlas, tad tagad dod vārdu Arborskundzei, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es um, varbūt e, uz šiem jautājumiem atbildēšu tā vispārīgākos terminos, bet uh, ir arī konkrēti uh, jautājumus, kuriem konkrēti atbildēt nevarēšu, bet tātad pirmais jautājums par migrantu integrēšanos eh, mītnes zemē. Tas eh, ir tāds jautājums, eh, par kuru ģenerālsekretāra ziņojumā tiek runāts pietiekami daudz, bet šeit ļoti svarīgi ir nodrošināt to, ka uh, sniedzot palīdzību migrācijas procesam, ļoti svarīgi ir būt uzmanīgiem un eh, izvērtēt uzņemošās valsts eh, intereses. Bieži vien šādi plāni tiek, sag tiek sagatavoti nacionālā līmenī, bet īstenoti patiesībā ciemetu līmenī vai pilsētu līmenī. Uh, Un vai tie būtu likumīgi vai nelikuli, nelikumīgi migranti, lielākoties tomēr nelikumīgi, viņi ierodas kādā pašvaldībā un sāk dzīvot visbiežāk šai, šīs mītnes zemes visnabadzīgākajos rajonos. Ja mēs vēlamies nodrošināt harmoniju starp eh, vietējiem iedzīvotājiem un jaunpienācējiem, tad eh, vietējo iedzīvotāju vajadzības un intereses noteikti ir jāņem vērā. Ir ļoti daudz tā saucamo iekļaujošo pas, pasākumu, kas ir tieši domāti uz eh, migrantu eh, domāšanas veidu un, behei, un rīcības izpratni, bet tad uzņēmē valsts iedzīvotāji jūtas tā kā atstāti novārtā. Bet eh, vai šāda politika tika sagatavota attiecībā pret eh, migrantiem vai ekonomiskajiem migrantiem, iekļaušanai ir jābūt. Par pasaules eh, darba organizāciju. Vienmēr runājot par migrāciju, mēs uzreiz pārlecam uz eh, tā saucamajām diagnozēm, ja vēlaties, uz patoloģijām, kamēr lielākā daļa no 259 miljoniem pasaules migrantu vairums, vairums, vairums ir devušies uz citu valsti likumīgā veidā, un viņi visi ir likumīgi migranti. Un tomēr, vispārēji runājot, arī pret šiem likumīgajiem migrantiem tiek īstenoti ļoti dažādi uh, ksenofobiski gājieni un tā tālāk, jo bieži vien pret viņiem, kaut arī viņi ir pilnīgi likumīgi migranti, vietējie izturas un ne tikai vietējie kā pret nelikumīgiem. Tāpēc eh, starptautiskās darba organizācijas eh, standarti, kuros tiek runāts par eh, godprātīgiem darba apstākļiem un Jūs jau šeit pieminējāt, ka lielākā daļa migrantu ir tieši tā saucamais eh, viens darba devējs. Tātad mēs runājam par aptekšņu darbu pa lielam, tie, kas strādā mājasaimniecībās. Un tad eh, migranta eh, situācija ir ļoti pakārtot tieši šim vienam darba devējam. <clears throat> Jautājums par mājasaimniecībās nodarbinātajiem, vai tie būtu likumīgi vai nelegumīgi migranti. Jau daudzus gadus eh, Startautiskā darba organizācija par to mēģina runāt. Un eh, tieši šo mājasaimniecībās strādājošo izolāciju noved pie būtiskiem pārkāpumiem. Izcelsmes valsts jautājums E, tātad sieviešu tiesības un sieviešu vēlmi doties uz citu valstu, lai strādātu mājasēmniecībā. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Protams, e, ikvienam cilvēkam ir tiesības iebraukt, palikt vai izbraukt no valsts. Līdz ar to ierobežojot e, sieviešu vēlmi vai pat iespējas doties uz citu valsti, lai strādātu, nav e, tīri adekvāti. Bet, e, protams, statistika runā savu e, skarbo valodu. Sievietes, īpaši jaunas sievietes, vai viņas strādātu maisaimniecībā vai uh, apkopjot slimniekus vai kur citur, bieži vien tiešām tiek pakļautas diskriminācijai un ne tikai. Tagad eh, par Lībiju un par eh, konkrētajiem nosacījumiem, kas ir atrunāti ar šo valsti. Es tā īsti nevaru neko šeit pateikt, jo tas ir noslēgts starp Eiropas Savienību un Lībiju, un es eh, neesmu pareizais cilvēks, kam uzdot šos jautājumus. Vienīgais, ko vajadzētu šeit atminēties, kaut arī liela uzmanība šobrīd tiek pievērsta Lībijā notiekošajam Ir jāatcerās, ka, piemēram, Centrāla Amerikā un arī citās pasaules valstīs vardarbība un ļaunprātības ir tik ļoti daudz, ka arī tam mums ir jāpievērš uzmanība, un bieži vien šajās valstīs valdības nespēja pasargāt savus iedzīvotājus, nemaz nerunājot par bēgļu pasargāšanu. Uh, Tagad vēlējos nedaudz pieskarties um, manis teiktajam par godprātīgu attieksmi pret uh, legālajiem migrantiem, ka tas, teiksim, legālā migrācija nebūs nelegālās migrācijas uh, atvērtie vārti. Es um, esmu strādājusi, pirms sāku strādāt ar migrācijas jautājumiem, tieši ar kriminālu jautājumiem kā juriste. Un uh, šis te argumentācija, ka uh, sots ir vislabākais repelents, diez vai ir pareizais arguments. Tā tad uh, runa neiet tikai par sodu kā uh, to eh, sods būs repelents eh, citiem neveikt noziegumu. Bet, eh, piemēram, jautājums par to, vai tiešām sodam ir repelenta efekts līdzīgi domājošajiem šādas spekulācijas ir tikpat kā. Uh, neiespējami argumentēt, piemēram, vai nāves sots citus apturēs no e, līdzīgu noziegumu veikšanas. Tā ir bezgalīga filozofiska. E, Tātad bezgalīga filozofiska debate, jo balstās uz hipotēzi, ka tie, kuri neveiks šo noziegumu, par kuru ir paredzēts nāves sots, šie cilvēki vienmēr un visur atradīsies vienā un tajā pašā situācijā un izējas pozīcijās, bet tā nav nekad. Un tas pats attiecas uz migrāciju. Cilvēki, kuri pieņem lēmumu atstāt savu māju, doties uz citu valsti, uh, ļoti vienmēr šie lēmumi, pi, pi, lēmumi doties šajā ceļā ir ļoti personīgi, un eh, diez vai šo ceļu padarot ērkšķaināku, mēs visus apturēsim no tajā doties. Tātad, kā jau teicu, iemesli, kāpēc cilvēki izvēlas eh, migrēt, ir tik ārkārtīgi dažādi, ka tos izskatīt šodien nemaz nav iespējams. Tur ir gan sociāli, gan valodas, gan kultūras aspekti un tā tālāk. Tā tad eh, es domāju, ka tas eh, ir pārspīlēti izmantot šo argumentu, lai ierobežot migrāciju. Par klimatu. <clears throat> to jau pieminēju iepriekš. Patiesībā jau šobrīd ir skaidrs, ka vides aspekti ietekmē migrāciju, klimats ir kļuvis par pamudinošu faktoru migrācijā, un tāds droši vien saglabāsies arī tuvākajās desmitgadēs. Vai mēs nonāksim situācijā, kurā kāds starptautiskais līgums vai starptautiska, migrā, starptautiska klimata bēgļu konvencija tātad kurā būtu sniegta specifiska starptautiska juridiska aizsardzība klimata bēgļiem. Šobrīd mēs vēl nesam pie šāda dokumenta sliekšņa. Es uzskatu, ka mums pret visiem migrantiem ir jāizturās kā pret smagā situācijā nonākošiem, un vai tie būtu vides klimata bēgļi, tie tomēr ir bēgļi, kuriem ir nepieciešama aizsardzība. Paldies! Paldies! Paldies, tātad, paldies par jūsu jautājumiem, un eh, Makavenas kundze, jūs noslēgsiet sēdi. Liels paldies, es gribu tikai pateikties Luizē Arborai, jūs bijāt pietiekami laipni, lai tiktu ar mūsu komitejas delegāciju Ņujorkā jūlijā, jūs uh, Eh, turējāt savu solījumu uzturēt dialogu ar Eiropas parlamentu, Eiropas Savienību. Tas ir ļoti svarīgs process. Jūs ļoti labi mums atgādinājāt, ka to, ka jā, valstīm ir tiesības, bet eh, ir arī atbildība. Un mēs, kā politiķi, arī esam atbildīgi par zināmām lietām sabiedriskajās debatēs un eh, arī atbildīgi par to, kā migrācijas jautājums tiek izmantots priekšvēlēšana diskusijās. Uh, Bet vēlreiz paldies jums, eh, ka ieradāties šodien, eh, un tagad eh, kolēģiem no attīstības komitejas tiekamies atkal 3E2 sanāksmē zālē, tātad, un um, pasaules veselības organizācijas pārstāvs pie mums ieradīsies. Un paldies, ka uzņēmāt mūsu jūsu komitejā šodien.